Okay. Dear colleagues, I'd like to... Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Visi tie, kas nevēlas iesaistīties šajā sanāksmē, lūdzu atstājiet zāli vai vismaz pārtrauciet sarunas, jo pretējā gadījumā vicepriekšsēdētājs Dombrovskis un Taisens kundze nevarēs uzstāties, viņiem ir jāatstāj zāli saulaicīgi. Vispirms es vēlētos uzdot jautājumu, vai ir kāda komentāra par mūsu šās dienas darba kārtību. Šķiet, ka nē, tad varam uzskatīt to par pieņemtu. Sveicu šeit uh, vice priekšsēdētāju uh, Eiro un sociālo dialogu jautājumos Valdu Dombrovska arī um, nodarbinātības sociālo lietu prasmi un darbspēku mobilitātes komisāru Marianu Taisenu, kas ir piekrituši ierasties uz mūsu sanāksmi, lai runātu par uh, ekonomikas dialogu un uh, konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. Diemžēl Moskavisī kungs nevarēja ierasties, jo viņam bija jāpild savu pienākumu citu vietu. Tātad sākotnējais ievads no manas puses komisija tagad nāks klajā ar savām aplēsēm par nacionālajām reformu programmām, kuras ir iesniegušas dalībvalsts. CR, CSR ir e, jāpieņem līdz jūlijam. Ar šo pasākumu, kas noslēgs Eiropas pusgadu, mēs pildām to, kas ir paredzēts sešpaks regulā. Tātad, iesākumā vārds būs komisāriem, kas uh, uzstāsies ar savu ievadrunu, un pēc tam būs vairākas jautājumu un atbilžu kārtas. Bez liekas kavēšanās vispirms vārds komisijas priekšsēdētāja vietniekam Dombrovskungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vispirms paldies par šo uzaicinājumu kopā ar um, komisāru Taisenu iepazīstināt jūs ar um, komisijas rekomendācijām uh, ekonomikas politikai turpmākiem 12 mēnešiem. Mūsu rekomendācijas ir uh, trijās uh, prioritātēs, proti investīciju veicināšana, struktūrālo reformu turpināšana un atbildīga fiskālā politika. Mēs esam pārliecināti, ka tas ļaus mums nodrošināt spēcīgāku atveseļošanos, radīs darba vietas, uzlabos nodarbinātību un uh, arī uzlabos mūsu nākotnes perspektīvas. Kā skaidru uh, perspektīvu uh, Um, mēs uh, stabilizēsim šos pamats uh, un strādāsim arī pie banku uh, savienības, bet es esmu pārliecināts, ka komisār, komisārs Hils noteikti par to jau runāja ekon komitejā. Tātad mūsu rekomendācijas ir piemērotas konkrētām valstīm un to uh, situācijai, un eh, specifiskums eh, arī norāda uz to, ar kādiem izaicinājumiem saskaras dalībās, un tas eh, skaidrs, skaidro arī to, kāpēc dalībās ar um, bilants pārpalikums saņem vairāk rekomendāciju, bet, protams, mēs arī ņemam vērā situāciju Eiropā kopumā, mēs ņemam vērā arī Eirozonas uh, dimensiju. Uh, tātad mums bija rekomendācijas arī Eirozonai, uh, ko mēs publiskojām novembrī kopā ar aplēsēm. Tātad ideja bija tāda, ka mēs vēlējāmies nākt klajā ar Eirozonas rekomendācijām, lai tās varētu atspoguļot uh, konkrētām uh, valstīm adresētos ieteikumos. Visi šie CSR ir um, tikuši nopietni un mērķiecīgi sagatavoti, un eh, tagad esam nākuši klajā ar 89 rekomendācijām salīdzinot ar apmēram 150 pirms pāris gadiem. Tātad mēs esam arī uzlabojuši prioritātes. Centāmies to darīt, intensificējot dialogu ar valdībām, sociālajiem partneriem un citām iesaistītajām pusēm. Mēs arī esam atkārtoti aicinājuši dalībvalsts cieši konsultēties ar nacionālajiem sociālajiem partneriem, strādājot pie šiem dokumentiem, kas ir saistīti ar Eiropas pusgadu. Uh, Komisija īpašu uzsvaru liek uz demokrātiskām uh, diskusijām, un mēs priecājamies par regulāru un atklātu viedokļu apmaiņu ar jums Eiropas parlamentā. Es personīgi arī viesojos dalībvalstīs un uzsāku diskusijas ar galvenajiem spēlētājiem dalībvalstu līmenī. Arī citi komisāri rīkojas līdzīgi. Šis dialogs ļauj mums identificēt izaicinājumus, svarīgākās reformas, kas ir nepieciešams un arī reformas attiecībā uz investīcijām. Mūsu rekomendācijas eh, tiek sagatavotas īpašā ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā kontekstā. Eiropas ekonomika šobrīd ir uz atvesaļošanās ceļa, bet risks joprojām pastāv. Bezdarbs samazinās, bet joprojām ir ļoti augsts dažās dalībvalstīs, jo īpaši mūs eh, satrauc eh, bezdarbs jauniešu vidū un ilgtermiņa bezdarbs. Tātad eh, arī situācija attiecībā uz makroekonomisko līdzsvaru ir uzlabojusies, bet uh, Um, parādi, jo joprojām ievērojami ietekmē izaugsmas iespējas daudzās dalībvalstīs. Tālāk ir vairāk faktori, kas uzlabo uh, šo te atvesļošanos un eiro uh, maiņas kurs ir diezgan zems un agregāta fiskāla uh, stāvoklis šobrīd ir ekspansīvs un uh, patēriņu preču cenas uh, eh, saglabājas zemes, kas ir pozitīvi Eiropas Savienībai kā uh, neto enerģijas importētājam. Tātad mēs ceram, ka uh, lēmumu pieņēmēji izmantos šīs iespējas ātri īstenot reformas, kas bieži vien nav tikušas īstenotas, bet mūs satrauc arī tas, ka dažos gadījumos varbūt netiek izprast tas, cik strauji ir jārīkojas, kopumā dalībvalstis ir panākušas ierobežotu nelielu progresu, īstenojot iepriekšējo gadu CSR, un tas nav pietiekami labi krīzes atstātais mantojums joprojām smagi ietekmē izaugsmi, arī ilgtermiņa attīstības iespēja ekonomikai kopumā un sociālās aizsardzības sistēmām, un tāpat arī ir struktūrālie trūkumi, kas mums nav neļauj īstenot pienācīgu izaugsmi. Tātad mums tik tiešām ir jāsaprot, ka šie te labvēlīgie ekonomiskie priekšnot, šī labvēlīga ekonomiskā situācija nesaglabāsies ilgstoši un kādu brīdi mums būs uh, jārīkojas. Tātad izaugsmi atbalsta šie te uh, faktori, kas uh, ir ierobežot laikā, mums ir jādomā par struktūrāliem trūkumiem ekonomikā, lai atbalstītu dalībās, lai tās varētu efektīvi īstenot reformas. Uh, komisija ir uzsākusi proaktīvu pieeju. Vispirms, eh, lai veicinātu kopīgi izpratni par izaicinājumiem, mēs piedāvājam eh, tātad šķērs eh, izvērtēšanas pasākums. Mums ir jādomā arī par struktūrālajām reformām, tāpat dažas no šīm reformām izmaksā diezgan daudz tīri no budžeta viedokļa, dažas ir ļoti grūti īstenot, tāpēc, ka nav pienācīga administratīvo kapacitāšu, lai atbalstītu to, komisija ir ieviesusi attiecīgu atbalsta sistēmu un ir paredzēts arī instruments, lai sniegtu visaptverošu atbalstu šai te eh, struktūra reformu uh, programmai. Un es eh, ceru, ka Eiropas parlaments arī varēs sniegt savu atbalstu šai programmai. Un visbeidzot, Eiropas struktūrālajie fondi uh, ir domāti tam, lai atbalstītu dalībās reformu procesā un lai šīs rekomendācijas varētu pārvērst praksē. Tagad es vēlētos pievērsties eh, dažiem jautājumiem, tātad detaļām eh, tieši konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem. Vispirms mums ir izdevies radīt vidi, kas vienkāršo investīcijas eh, Vadlīnijas, kas ir iekļauts CSR, ir vērsts uz to, lai samazinātu šķēršus investīcijām, lai uzlabotu publisko pārvaldību, nodrošinātu efektīvu tiesu sistēmu un novērstu trūkumus e, biznesa vidē. Tālāk šīs e, vadlīnijas ir domāts arī, lai uzlabotu banku sistēmas darbību un pakalpojumu tirgu. Mēs liekam uzsvaru uz efektīvu politiku, lai palīdzētu e, bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū, uh, mēs cenšamies rast līdzsvaru starp fleksibilitāti un stabilitāti eh, nodarbinātības noregulējumā. Izglītība mūža garumā, apmācība, eh, sociālās aizsardzības sistēmas, tās ir jāatbalsta gan finansiāli, gan sociāli, un tām ir jābūt ilgspējīgām. Komisāra Taisē noteikti runās vairāk par šiem eh, jautājumiem pēc brīža. Un visbeidzot, atbildīga fiskālā politika nozīmē, ka ir jārīkojas saskaņā ar mūsu kopīgo uh, fiskālo ietvaru stabilitātes un izaugsmas paktu. Tātad ir jādomā arī par budžetu, kas atbalstītu izaugsmi un kas ļautu panākt lielāku efektivitāti. Mums ir jāturpina arī cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas. Um, šīs te Eiropas pusgada rekomendācijas ietvaros komisija nākus klajā ar priekšlikumiem arī attiecībā uz deficītu procedūru. Mēs piedāvājam padomēji atvieglo trīs valstis eh, - Kipru, eh, Īriju un Slovēniju. To eh, deficīts ir samazināts zem 3% no IKP, un šīs korekcijas ir ilgstošas saskaņā ar mūsu aplēsēm. Beļģija, Itālija un Somija arī tām ir paredzēts sniegt atbalstu saskaņā ar 120 8. pānta 3. punktu, lai eh, būtu atbilstība noteikumiem Itālijas gadījumā, mēs pārskatīsim situāciju vēlreiz, tad, kad saņemsim informāciju par 2017. gada budžetu. Tālāk, Portugāla, Spānija nav koriģējuši savus eh, de, budžeta deficītu saskaņā ar uh, budžeta deficītu procedūru. Mēs piedāvājām fiskālās rekomendācijas saskaņā ar Eiropas pusgadu uh, šajās te konkrētajās valstīm adresētajās vadlīnijās. Mēs atgriezīsimies pie šīs situācijas abās dalībvalstīs jūlijas sākumā. Tātad, cienījamie deputāti, liels paldies par jūsu uzmanību un uh, Tagad šķiet Taisens kundze sniegs vairāk informācijas par sociālajiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Paldies, Dombrovska kungs! Komisār Taisen, vārds jums! Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi! Godējumie deputāti! Darba veidi nepārtraukti mainās, digitālā revolūcija ir ar daudzām iespējām, bet arī nozīmē nozīmīgas izmaiņas, ir tīpaši ikdienas cilvēkiem. Un e, pārmaiņas nāk ar neskaidrību, ar zaudējumu sajūtu, un tas skar daudzus cilvēkus, kur uzdod sev jautājumu par nākotni. Tāpēc mums ir jāstrādā pie mūsu reformām, kas var eh, turpmāk ietekmēt cilvēku dzīves eh, un ikdienu un viņu iespējas. Tādējādi mēs esam likuši uzsvaru uz līdzsvaru starp drošumu un fleksibilitāti ar uh, īpašu uzmanību sociālajai dimensijai un sociālajām tiesībām Eiropā. Reformas ir nākušas ar sākotnējiem pozitīviem rezultātiem, darba tirgu nosacījumi turpina uzlaboties, bezdarbs mazinās, un tomēr ir vajadzīgs vairāk progresa. Kad mēs konstatējam, ka vēl aizvien 21 miljonus ir bezdarbnieku, un kad mēs apzināmies, ka ir vairāk nekā 4 miljoni jauniešu bezdarbnieku ka nabadzība ir ar augstu līmeni, tad mēs saprotam, ka mums ir jāstrādā labāk. Viscaur Eiropā ir notikušas nozīmīgas darba tirgus eh, reformas, bet ir eh, tomēr jākoncentrējās uz kompetenču un prasmju izcelšanu ir jāliek, jāpievērš uzmanība sieviešu dalībai darba tirgu. 2016. gada rekomendācijas skata šos jautājumus, un mēs aicinām daudzas dalību valsts, Somiju, Rumāniju, Slovākiju, labāk integrēt sociālos drošības tīklus un nodrošināt to adekvātumu un efektivitāti. Mērķis ir bezdarbniekus atgriezt eh, darba vidē. Tā ir prioritāte. Mēs aicinām dalībvalsts veikt pasākumus, lai sievietes piedalītos darba tirgū. Eh, tas eh, attiecas gan uz dažādiem bērnu aprūpas atbalsta pasākumiem, ir jāturpina pūliņi, lai e, samazinātu nodokļu nastu uz uh, darbu. Mums ir jāmazina uh, nabadzība, uh, sociāla atstumtība, īpaša uzmanība šeit ir jāpievērš Itālijai un Bulgārijai. Tāpat ir daudz ieteikumu, kas attiec uz prasmi attīstību, izglītību, un mēs zinām, ka darba devēji Eiropā meklē kvalificētu darba spēku, un darba ņēmēji meklē tādu darbu, kas atbilst viņu prasmēm un talantiem. Mum, tāpēc mēs vēlamies investēt izglītošanā, apmācībā un uh, Mūsu prioritāte ir bezdarbnieks atgriezt darba tirgu. Prasmi darba kārtība Eiropai, kuru es jums piedāvāju 7. jūnija plenārsēdē, atbalstīs dalībvalsts šajā sakarā. Godējumie deputāti attiecībā uz bēgļiem. Īpašas rekomendācijas dalībvalstīm nav sagatavotas, jo galvenos, galvenās uzņēmošās valstis ir pielikušas lielus pūliņus, lai izvietotu uh, patvēru meklētājus. Tomēr mēs piedāvājam plašākas rekomendācijas, kas attiecas uz cilvēku integrāciju, kas nāk no migrantu vidas un apgrūtinātām grupām. Jaunā darba kārtība iekļauj tādus rīkus, kas palīdz uzlabot trešo valstu kvalificēšanas, kvalifikāciju caurskatāmības. Godējumie deputāti, šīs reformas ir ar nozīmīgu sociālo dialogu. Ir jāstrādā pie politikas veidošanas gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī. Mēs redzam sociālo partneru iesaistīšanos. Ja un atsevišķi ieteikumi aicina sociālos eh, partners iesaistīties darba tirgus reformā, kā arī stiprināt sociālā dialoga mehānismu eh, mūs kā tādus. Un tagad īsos vārdos nobeigumā par Eiropas Savienības finansējumu dalību valstīm ir jādod iespēja izmantot struktūra fondus, lai tie varētu rekomendēt, tās varētu rekomendācijas īstenot praksē. Godiem ir deputāti, godiem priekšsēdētāji, mums ir nepieciešams atbalsts no visām e, iesaistītajām pusēm, pilsoniskās sabiedrības. Un es gribētu jūsu, dzirdēt jūsu aktīvu iesaistīšanos diskusijās un vēlos norādīt, ka šis gads ir īpaši nozīmīgs sociālajā ziņā. Tāpat jānorāda, ka sociālajie jautājumi tiks labāk integrēti visās Eiropas Savienības politikas jomās, un tikai tādā veidā mēs varēsim veidot labāku sociālo Eiropu. Paldies, un tagad esmu atvērta uzklausīt jūsu jautājumiem jānorāda, ka komisāriem Dobrovskim un Taisonai ir jādodas projām uh, savlaicīgi. Mūsu rīcībā ir atlikušas 92 minūtes, un tāpēc lūdzu visi runātāji stingri pieturaties pie sev atvēlētā laika. Trīs minūtes referentam, desmit minūtes atbildēji, piecas sarunu kārtas Un Mēs dosim pēc tam pusotru minūti katram no mūsu politisko grupu runātājiem un četras minūtes komisāriem atbildēm. Pirmajā kārtā uzstājās referenti, un vispirms es dodu vārdu Alfredam Sansam uz trim minūtēm, un tūlīt pēc tam e, referentei no Empul Sofijai Riveirai. Alfred Sans, paldies! E, mēs redzam, ka lielāks uzsvars ir likts uz mērķu sasniegšanu, tajā pašā laikā eh, mērķu sasniegšana notiek tā, pēc dalībvalstu ieskata. Man varbūt trīs jautājumi par investīcijām, par makro ekonomisko situāciju un fiskālo eh, konsolidāciju, kas ir ietekmējusi šos sociālos izdevumus. Varbūt jāpievērš lielāku uzmanību makroekonomiskiem šķēršļiem. Eh, un valsts administrēšanas uh, uzlabošanai, bet vai tas būs pietiekami? Es par to šaubos, neraugoties uz EFSI un struktūra fondiem. Investīcija uh, plaisa ir apgrūtinājusi investīcijas vienotajā tirgu. Vai jūs piekrītat, ka mums ir nepieciešami jauni? Uh, politikas priekšlikumi, kas palīdzēs uzlabot valsts un uh, privātās investīcijas Eiropas Savienībā. Sociālajā jomā 2016. gadā ir uh, skaidrs ka sociālie apsvērumi ir ļoti nozīmīga strateģija Eiropa 2020. Ļoti nozīmīgi ir izglītības, apmācības un prasmiegūšanas jautājumi. Bet sociālā ziņā dramatiski ir tas, ka komisija pieņem 2020. gadā situācija var pasliktināties. Un tagad es pārēju pie nākošā jautājuma. Vai nevajadzētu piešķirt prioritāti cīņai pret nabadzību, lai e, to ir pilnībā izskaustu Eiropā? Un trešais jautājums par ieteikumiem specifiskiem pa valstīm pilnībā CSR ieviešanu, balstoties uz komisijas izvērtējumu, ir pieaugusi no 30% 12. gadā līdz 50% 15. gadā. Daļa no problēmas, manuprāt, ir tā, ka nacionālajie parlamenti procesam nav pilnībā piesaistīti, vai to nevajadzētu koriģēt. Un tāpēc mans trešais jautājums ir, vai pastāv kāda perspektīva šiem CSR procesiem, lai nacionālajie parlamenti kļūtu par neatņemamu pieņemšanu, to pieņemšanas sastāvdaļu. Paldies, Alfred, Sofijai! Un jau ir priekšsēdētāji, Jānis Kunga kolēģi. Eiropas Savienībā vēl ir pārāk uh, liels līdzsvera trūkums, runāju tieši par jā, valsts specifiskajām rekomendācijām. Mēs cīnāmies par to, lai būtu līdzsvars Jaunajā stratēģijā tiek prasīts vairāk investīcijas, vairāk fiskālās atbildības, vairāk budžeta atbildības no visiem. ETP uzskata, ka uh, nestabila ekonomika nevarēs um, veicināt sociālāku politiku. Uh, Un tādēļ arī tiek apdraudēta arī mūsu jauniešu un bērnu nākotnē. Attīstības sabiedrībās ir nepieciešama ilgspējīga sociālā ekonomika. Tomēr esam jā, jau arī mūsu sabiedrībā un valstī saskāršies ar milzīgiem, milzīgiem izaicinājumiem Grieķijā. Bēgļi, terorisms, banku krīzes, krīzes, ko Tur ir ekonomiskās krīzes, tas viss eh, tagad tā kā apdraud Eiropas projektu un um, nav iedomājams, ka joprojām eh, tiek piemērotas sankcijas valstīm, kuras ir veikušas milzīgas reformas un darījuši ļoti daudz, lai izbalansētu um, finanšu bilances. Mēs runājam šeit par par skaitļiem, lai, piepi, lai izpildītu deficītu plānu, bet mums ir nepieciešams kā tas, kā mēs varam atjaunināt izaugsmi, vai jūs piekrītat, ka izaugsmi neiet gluži roku rokā ar sankcijām. Kā valsts, kas ir cietusi un ieviešot smagas reformas, tagad uh, tai tiek uzliktas sankcijas. Un ka tas viss tiek koordinēts ar Eiropas komisiju. Tas fragmentē Eiropu, tas ir pret solidaritātes principu. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Vispirms, vai komisija ir iecerējusi piemērot sankcijas valstīm pat, ja eh, šīs lēmums ir atcelts līdz jūlijam un ja Vai varbūt sankcijas varētu arī tikt piemērotas 2017. gadā pēc gada tātad, un kāda kriterija tā tiktu izmantoti, ja pieņemt, ši, tikt pieņemt šis lēmums par novēlošanu, novēlot sankciju piemērošanu? parlaments arī balsos uh, par šo sankcijām oktobrī. Tad Eiropas semestrā darba kārtība būs jāmaina. Empel komitejai ir jātiek iesaistītai. Thank you very much. Paldies, godātie kolēģi. Tiešām aicinu ievērot atvēlēto laiku pretējā gadījumā. Uh, pēdējiem kolēģiem nebūs iespēja izteikties komisijas vārdā. Sākam ar vicekomisāru Valdi Dobrovski. Uh, thank you. Uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Tātad um, par pirmo jautājumu par šo streamline Eiropas uh, semestri, par šķēršļiem, kas bremzē investīcijas. Jā, tik tiešām šogad uh, mēs Eiropas semestrī esam iekļāvuši arī valsts specifiskās rekomendācijas, kur identificējam šķēršļus, kas kavē investīcijas, um, uzņēmēji darbības apstākļus, infrastruktūru, dažādas uh, šo sastrēgumus un tā tālāk tā joprojām. Tālāk par jaunām politiskiem priekšlikumiem investīciju jomā. Tagad mēs īstenojam Eiropas investīciju plānu ņemot vērā arī projektus, kas ir apstiprināti līdz šim. Tad, tad tas ir uh, koncentrējis 100 miljārdu eiro gan valsts, gan privātā finansējuma. Tas savukārt norāda uz to, ka investīcija plāns Eiropai un uh, mērķis mobilizēt 350 miljardus papildus finansējumu, tātad, ka tas viss ir procesā un darbojas. Tagad ir vairāk diskusijas par to, uh, ko darām tālāk, vai mm, ir iespēja vēl stimulēt jaunas investīcijas ar papildus instrumentiem, vai arī paplašinām uh, Eiropas investīcija plāna darbības jomu un laiku. Tas ir kas tāds, pie kā pašlaik strādā komisija. Tā to iz, izvērtē, izvērtējuma rezultāti būs pieejami un zināmi tuvāko mēnešu laikā. Lai nu kā, investīciju prioritāte ir joprojām mūsu darba kārtības centrā. Tālāk par uh, valstu specifisko rekomendāciju īstenošanu, arī to es minēju ievadvārdos. Uh, Kopumā ar šīs rekomendācijas īstenotas, taču nepietiekami. Tas nav pietiekami apmierinoši, mums noteikti ir jāuzlabo šī īstenošana, bet kā vienmēr izceļu, tad šie nav nekāda rīkojuma un pavēles, tās ir rekomendācijas. Īstenošanas mehānisms ir tieši saistīts ar valsts pēcmaksām rekomendācijām. Tagad jāuzlabo īstenošana. Nu, tas nozīmē arī, ka šīs uh, rekomendācijas ir vairāk arī uh, jāintegrē visām iesaistītajām pusēm, sociālajiem partneriem, valdībām un tam līdzīgi tieši dalību valstīs, lai varētu par šo visu informēt, identificēt politiskās uh, politiskos izaicinājumus, lai dalība valsts varētu visu risināt. Kā es arī minēju, tad uh, mēs arī paredzam atbalsta instrumentus dalību valstīm, lai tās varētu efektīvāk īstenot CSR. Es nezinu, tehnisko atbalstu, piemēram, arī minēja priekšlikumu par uh, strak struktūrālo reformu atbalsta programmu. Stiprinām Nacionālo parlamentu lomu, arī šīs uh, ir mūsu prioritāšu sarakstā. Tālāk. Jautājumi saistībā ar stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu. Potenciālās sankcijas. Kā jūs zināt, tad lēmumi par pārlieku lielu deficītu procedūru balstoties uz 126. pantu līgumā Spānijas un Portugāles gadījumā, tad uh, tas ir pārcelts uz jūlija sākumu. Nav ieceru pārcelt šos lēmumus uz vēl vēlāku laiku. Tagad gan es nevaru uh, norādīt, uh, kā lems komisija jūlija sākumā. Bet, protams, tas ir komisijas pienākums kā līguma uzraugumam piemērot stabilitātes un izaugsmas paktu. Lai nu kā pirmais eh, solis ir pātrināt pārliek lielā deficīta procedūru un tikai pēc tam kad uh, to apstiprinās padome, tad pēc uh, eh, padomas ap, apstiprinājuma par to, ka nav efektīvu pasākumu pieņemti, tad arī tiek spērti nākamie soļi. Protams, ka mēs uh, augsti novērtējam Portugāles un Spānijas īstenotās reformas, kas ir ļāvis šīm valstīm uh, atgūt ekonomisko izaugsmi. Eiropas komisijas iecer ir nodrošināt to, lai visas valstis varētu stiprināt savu ekonomisko atgūšanu. nodrošināt ļoti pozitīvu ekonomisko kontekstu šajās valstīs. Lai nu kā, tas ir tas, ko ņems vērā Eiropas komisija, pieņemot lēmumus par nākamajiem soļiem par pārlieku lielā deficīta procedūru. Paldies! Komisionātā. Paldies, komisār Tīsen, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar jūs atļauju atbildēšu Nīderlandiešu valodā. Armūda is inderdaad uh, ja, een van onze doelstellingen van een Europa 2020-strategie. Jā, paldies. Tātad viens no mērķiem, ar ko vēlamies strādāt 2020. gada stratēģijā, un mēs zinām jau, ka mēs nesasniegsim šo mērķi, ka mēs nevarēsim samazināt eh, mērķi, un ka mēs uh, paliksim esošajā līmenī, taču saprotam, ka mēs nevaram samazināt savas ambīcijas. Lai nu kā, Tā joprojām ir mūsu prioritāte, runājot par valsts specifiskajām rekomendācijām. 2016. gadā mēs redzam, ka gandrīz puse no dalību valstīm ir saņēmušas šīs rekomendācijas, eh, kas eh, arī ietekmēja valstu nabadzības līmeni. Ir ļoti grūti salīdzināt nabadzību ar eh, dimantu, bet jā, tam ir ļoti daudz dažādas šķautnes, kas mums ir jārisina no dažādiem leņķiem. Un nu, tas, kā mēs vēlamies zināt, cīnīties pret nabadzību ar šīm rekomendācijām, mēs eh, norādām nu, vienkārši dalību valstīm, ka jāiegulda lielāks darbs, lai. Uh, gan bezdarba pabalsti un aizsardzības pasākumi būtu lielāki. Tātad uh, sociālā aizsardzība no vienas puses, bet tāpat laikā no otras puses arī aktivizācijas pasākumi, jo labākais veids, kā izskaust nabadzību, un tas ir iespējams, ir uh, sākt strādāt. Tad arī valsts specifiskajās rekomendācijās mēs īpaši koncentrējamies uz bērnu problēmu. Ja mēs vēlamies uh, laust nabadzības uh, apburto loku, tad mums ir jāstrādā ar jauniem uh, cilvēkiem, īpaši jau ar bērniem, lai nodrošinātu uh, labāku, kvalitatīvāku, pieejamāku bērnu aprūpi un jānodrošina laba izglītība bērniem jau uh, no ļoti agri vecuma. Protams, cīnāmies pret bezdarbu, tas ir svarīgs elements ciņā pret nabadzību, un vēl daudz valsts saņēma arī rekomendācijas iekļaut minimālo atalgojumu vai palielināt valsts minimālo atalgojumu. Tad arī nabadzība strādājošo vidū ir arī rekomendācijas par šo ir valstis, kurām ir jāpiemēro struktūrālās reformas, lai uzlabotu situāciju. Un tāpat arī runājam par uh, nodokļu slogu, um, tieši darba nodokļi un arī uh, zemo ienākumu um, aplikšana ar nodokļiem, kas ir jārisina. Tāpat arī apmācību vai pareizāk sakot prasmju programma, jo zemi kvalificētie uh, cilvēki ir tie, kas visdrīzāk nonāks nabadzībā. Lūk, uh, kaut kas jādara par nabadzību un uh, Te ir ļoti daudz dažādu rekomendāciju, un tas viss ir jāskata no dažādiem, dažādiem leņķiem. Mēs esam iekavējuši, bet nu, turpinam norādīt dalību valstīm, ka ir jāīsteno nopietnas struktūrālās reformas, jums vēlamies eh, sociālo Eiropu, tad mums ir jāstrādā ar tiem, kuriem ir vismazāk. Tālāk ir četri runātāji. Uh, No mūsu puses katram būs 1 minūte 30 minūtes. Ekon un Empel pārstāvi. Rozāti kungs, ETP, Ekon komitejas vārdā. Paldies. Pirmais jautājums. Uh, vice priekšsēdētājiem Dombrovska kungam, es sveicu jūs uh, mūsu sanāksmēm. Eiropas Savienības ekonomiskās atvesaļošanās uh, vājība ir tieši produktivitātes vai ražošanas vājība. Ražošanas rādītāji ir tikai 50% no tā, kā tā bija 2008. gadā, un mazāk kā trešdaļa no tā, kāda bija ražošana 80. un 90. 90. gados. Un tas arī paskaidro, kādēļ ekonomiskā izaugsme ir tik. Uh, uh lēna, kā to skaidro komisija, kādēļ ražošana atgūstas tik lēni. Uh, un kādas rekomendācijas komisijas sniedz uh, dalību valstīm, lai šo situāciju labotu. Otrs jautājums ir komisārei Taisinai adresēts. Uh, šogad Eiropas semestrī īpaši koncentrējamies uz nodarbinātību sociālajā programmām. Komisija iekļauja trīs papildus indikātorus šais salīdzinājuma tabulā, rezultātu tabulā. Uh, kā šie faktori at, tiek atspoguļoti valsts specifiskajās rekomendācijās un kādas ir specifiskās rekomendācijas dalību valstīm, lai tās uzlabotu situāciju un radītu vairāk darba vietas. Vai arī katrā dalību valstī tiek skatīta da, darba aizsardzība un pēdējās 30 sekundes eh, par brīvu nodot nākamajam runātājiem. Es un Dempel vadā. Marijā Žuāla Rodrigas lūdzu. Jā, paldies par piecām sekundēm, kas man ir atvēlēts, saka Rodrigas kundze, papildus manam runāšanas laikam. Atzīstam, ka šajā Eiropas semestrī eh, bija tiešām tāds Eiropas parlamenta spēcīgs uzsaukums labāk ņemt vērā uh, sociālos jautājumus. Mēs joprojām uzskatām, ka ar panākto nepietiek. Jā, mēs nu dien vēlamies samazināt augstos bezdarba rādītājus, jo īpaši jauniešu vidū, ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka sociālie standārti tiek uzlaboti visur Eiropā, ja mēs vēlamies mazināt sociālo nevienlīdzību, tad mums ir jābūt ambiciozākai stratēģijai sākot jau ar to, kā mēs definējam mērķus, jo mērķos ir jārunā par nodarbinātību, bet arī par sociālajiem standartiem, sociālo nevienlīdzību. Tad ir arī bāžas par to, kā tiek šīs reformas izstrādātas. Tās ir jāizveido tā, lai šīs sociālās problēmas vispār varētu risināt. Un tālāk arī nepieciešamība pēc sociālām investīcijām, vispārīgajos investīciju plānos. Uh, Arī fiskālās konsolidācijas bāzē nevajadzētu palielināt sociālo nevienlīdzību un vainot ekonomisko attīstību un jāmazina makroekonomiskās nelīdzsvers. Te parlaments izteicās ļoti skaidri. Mums te visām dalību valstīm ir jāstrādā. Visām valstīm ir jāreforma, jāinvestē bet arī augstāk konkurētspējīgām valstīm ir uh, jāpaplašina iekšējais pieprasījums. Un visbeidzot, šo stratēģiju nevar īstenot bez um, e MS uh, izveidas. Ekon, Johams Tabatikungs, viņš ir arī nākamais Empola runātājs. Jums ir trīs minūtes. Jā, Man būtu komentārs eh, komisāram Dabrauskungam. Cik bieži es jau eh, šeit parlamentā un komitejās esmu dzirdējis, mums ir nepieciešama izaugsma investīcijas, mums ir jācīnās pret bezdarbu, mums, mēs esam pagājuši solīt uz priekšu, bet ar to nepietiek. Es atceros, ka Junkers savulaik teica, ka mums vajadzētu uh, atklāt runāt par jautājumu, piemēram, uh, Grieķiju, kas iet uh, bezdebeņu virzienā. Šī te uh, taupības politiku īsteno Eirogrupa. Un ekonomisti teica jau pirms pieciem gadiem, ka Grieķijas ekonomika ir bezcerīga, ka tā nav konkrēt spējīga. Ja mēs nepalīdzam Grieķijai, Patiesībā nav runa par Grieķiju, bet par eirozonas saglabāšanu. Jo, ja eh, Grieķija eh, tiktu izspiest no eh, eirozonas, tad tai sekos arī citas valstis. Kas palīdzētu Grieķijai? Mēs varētu um, mainīt šo maiņas kursu. Otrakārt, Grieķija ir nepieciešams atlaist parādus. Un, visbeidzot, treškārt, ir nepieciešams atbalsta finansējums, lai Grieķija varētu izveidot šādu te biznesa modeli un lai tā varētu uh, nodrošināt to, ka ir nodarbinātības saviem pilsoņiem, lai viņiem nebūtu jādodas uh, meklēt darbu ārzemēs. Vai tas bija viss? Jā, man vēl ir laiks. Uh, Tātad par nodarbinātības e, tirgu. Ja mēs izmantojam maiņas kursu kā līdzsvarošanas mehānismu, tad ir nepieciešams nodrošināt arī līdzsvaru nodarbinātības tirgu. Nav. Uh, es tagad vēlētos to tagad salīdzināt ar Šveici un Portugālu. Šveice piedzīvoja uh, franka uh, vērtības pieaugumu, un ko viņi panāca? Viņiem izdevās palielināt nodarbinātību, tādējādi viņi uzlaboja arī savu produktivitāti un uzlaboja savu konkurētspēju. Tāda viņi izmantoja uh, šo te franku kursu. Kas notiek Portugālē? no, eh, darba stundu skaits eh, tiek samazināts, produktivitāte samazinās, un Portugāles starptautiskā konkurētspēja arī tādējādi samazinās, bet Portugālai, lai tā kļūtu uh, konkurētspējīga, ir kaut kas jādara. Tātad, kā mēs šādā te sistēmā varam uh, kaut ko panākt. Mēs visi ceram uz izaugsmi, produktivitāti un uz to, ka mēs apkarosim bezdarbu. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, komisijai vispirms eh, Dambrās kungam. Jā, paldies priekšstādātāji. Vispirms par lēno produktivitātes pieaugumu. Tik tiešām, kā jūs teicāt, Tas ietekmē arī mūsu lēno ekonomisko izaugsmi. Te ir vairāk faktori vispirms, un par to mēs esam jau diskutējuši, proti investīcija trūkums jo ar investīcijām ir iespējams uh, palielināt izaugsmi. Otrakārt, ir bijuši vairāk pētījumi, tā skaitā arī OECD pētījumi, kas eh, pievērsušies tirgus efektivitātei un norādījuši uz to, ka ir milzīgas atšķirības. Eh, ja mēs paraugamies, kā produktivitāte attīstās atsevišķos uzņēmumos, ja uzņēmums darbojas šādā te, eh, tirgu uh, kurā ir lēna izaugsme, lēna, lēns produktivitātes pieaugums, tad, protams, tas ietekmē arī uzņēmuma produktivitāti. Bet, ja mēs vēlamies spēcīgu ekonomisko izaugsmu un ja mēs vēlamies uh, augsta līmeņa labklājība, mums ir nepieciešama arī augsta līmeņa konkurētspēja. Un uh, tas ir arī pamatā komisijas loģikai nākot uh, klajā ar priekšlikumiem uh, par uh, Nacionālo konkurences padomju izveidi, lai tās uzraudzītu tieši uh, šo uh, indikātoru attīstību un sniegtu konsultācijas dalībvalstīm. Tātad, kā mēs zinām, šīs diskusijas šobrīd norit padomē un cerams jau jūnija ekofin, kas ir paredzēts pēc pāris uh, dienām, izdosies panākt zinām vienošanos. Tālāk par labāku sociālās koncentrēšanās integrēšanu Eiropas pusgadā. Paldies, ka atzināt uh, to darbu, kas jau ir paveikts. Šis darbs noteikti turpinās, un Marija noteikti uh, detalizētāk runās par šo jautājumu. Tālāk par fiskālo atbildību. Jūs runājat arī par fiskālo konsolidāciju. Ir vērts norādīt, ka mēs vairs nedomājam par vispārēju fiskālo konsolidāciju kopumā. Eirozonā fiskālā uh, nostāja jau ir ekspansīva. Tas nozīmē, ka nominālie uh, budžeta deficīti samazinās struktūrālie budžeta deficīti, ņemot vērā arī uh, ekonomisko ciklu jau sāk palielināties. Un es pilnībā eh, piekrītu tam, ka mums ir jāpadziļina e MS. Arī te ceram panākt progresu vai arī turpmākas ceļu kartes, kas varētu tikt sagatavots jau šomēnes, kas attiecas uz pirmo eh, posmu eh, piecu prezidentu uh, ziņojumā. Šobrīd esam uzsākuši konsultācijas par to, kā varētu strādāt otrajā posmā. Tālāk jautājums par situāciju Grieķijā. Kas attiec uz Grieķiju, mēs šobrīd finansējam pirmo pārskatu un um, lai varētu uzsākt nākamās palīdzības eh, pakotnes piešķiršanu, ir jāsaka arī, kad, eh, ka reformu kopums, to reformu, kas ir tikušas uzsākts pēdējo gadu laikā, ir ļāvis arī eh, atjaunot Grieķijas ekonomikas konkurētspēju un ar šādu te atgūtu finansiālo stabilitāti um, mēs varam sagaidīt, ka Grieķija pavisam drīz varēs baudīt ekonomisko atvesļošanos. To pamanam jau šobrīd. 27 no 28 dalībvalstīm ir vērojama ekonomiskā izaugsme, un mūsu aplēses ir tāds, ka arī Grieķija atgriezīsies uz šī paša ceļa šā gada laikā. Tālāk, maiņas kursa attīstība. Protams, eh, eiro ietvaros nevar izmantot nacionālās eh, valūtas eh, vērtības samazināšanu. Te ir zinām ierobežojumi un tāpēc ir jāuzrauga šī situācija, jo īpaši eirozonā uh, Uh, tas ir jāsāk jau uh, pašā sākotnējā posmā. Mēs nevaram pieļaut to, ka līdzsver trūkums uh, vēršas plašumā. Tas ir jādara saulēcīgi, tāpēc mēs pie tā strādājam makroekonomiskā līdzsver trūkuma procedūras ietveros un arī strādājot Nacionālās konkurences padomu izveidošanas. Paldies! Vispirms es nododu uh, sēdes vadību Upskaugs kundzei vārds vēl komisārai Taisens kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji par Rozātī kungu uzdoto jautājumu, ko mēs esam darījuši ar sociālajiem indikatoriem. Mēs tos izmantojām eh, valstīm specifiskajos ziņojumos, lai gūtu padziļinātu izpratni par situāciju dalībvalstīs, tātad izmantojām valstu ziņojumos, un eh, tas jau ir atspogļots arī konkrēti valstīm adresētos ieteikumos. Tātad aktivitātes rādītāji, nodarbinātība, arī jauniešu nodarbinātība. Attiecībā uz dažām dalībvalstīm mums pavisam skaidrs rekomendācijas. Ja mēs paraugamies uz aktivitātes rādītājiem par aktīvu nodarbinātības politikas, nodarbinātības tirgus politikas īstenošanu, mēs arī domājam par sociālās aizsardzības eh, apvienošanu ar uh, to cilvēku aktivizēšanu, kuriem ir tiesības uz sociālo atbalstu. Tālāk, eh, jauniešu bezdarbs arī tas mums ir jau eh, lielākajā daļā mm, šo te ziņojumu. Mēs zinām, ka daudzās valstīs tiek īstenotas attiecīgas reformas. Arī nākotnē apkoposim datus, lai izprastu, kā mēs eh, labāk varam turpināt darbu pie šiem aspektiem. Bet arī tas ir atspogļots konkrēti valstīm adresētos ieteikumos un uh, Tas pats uh, sakāms par uh, ilgtermiņu bezdarbiem. Šķiet, ka ir vismaz sešas dalībvalstis, eh, attiecībā uz kurām vēl bez šīs stratēģijas par ilgtermiņu bezdarbu mēs esam snieguši konkrētas rekomendācijas. Tātad gandrīz ceturtajā, ceturtā daļa dalībvalstu kopumā. Tālāk par nodarbinātības līgumiem. Esam izteikuši komentārus dažām dalībvalstīm par situāciju eh, nodarbinātības tirgū, tātad pārēj no, at, no šiem netipiskajiem līgumiem uz parastajiem līgumiem. Dažām dalībvalstīm ie, iesakām paraudzīties arī uz konkrētām līgumu uh, eh, kategorijām, jo ir, ir tāda tendence pāriet it kā uz uh, eh, civilu. Uh, likumdošanas kontraktiem, jeb līgumiem, tātad cilvēki it kā ir pašnodarbinātie. Tālāk. Rodrīgas kundzes jautājums par, kvali, par nevienlīdzību. Mēs domājam par fiskāli, fiskālo atbildību reformām un visa veida uh, investīcijām, tam visam vajadzētu dot uh, produktivitāti un ļaut mums atgūt labklājību. Protams, tas nenotiek vienas dienas laikā, bet struktūrālās reformas visās šajās frontēs varētu mums nest uzlabojumus. Un kā jau valsts teica pirms brīža, mums ir jāpadziļina ekonomikas un monetārā savienība. Uh, Un te mēs tik tiešām vēlamies lielāku konverģenci, jo mēs zinām, ka tas ir nepieciešams monetāras savienības stabilitātei, bet uh, tas ir arī nepieciešams, un to mēs skaidri um, minējām arī uh, Junkera paziņojumā. Mēs vēlamies konverģenci, bet, kas attiec uz sociālo pusi, mēs vēlamies konverģenci uz augšu. Uh, Tātad tādas ir mūsu ambīcijas. Strādāsim visi kopā, lai tos sasniegt nākotnē. Paldies! Thank you and thank you! Paldies un paldies Simon kungam par uh, vadību pirmājās sēdes eh, pusē. Un tagad es dodu vārdu Nilsam Torvaldam uz pusotru minūtu. Paldies komisāri, kas šodien kopā ar mums domāju, ka pastāv praktiski dogmatiska un reliģiska ticība konverģencei Eiropas Savienībai. Un to rāda vairāk universitāšu pētījumi, ka konverģence nenotiek. Tie, kuriem ir pietiekami labi atmiņa, atcerēsies, ka Gregors Mendels eh, savam pētījumam bija devis zīmīgu virsrakstu. Un mēs varētu to pārveidot, pārfrazēt, kā meklē kā meklējumus, eh, mūžīgos meklējumus. Paldies, nākošais runātājs Enrike Kalvēšam Bons uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru paspēt pateikt četras lietas. Pirmkārt, par pārvaldību runājot, šeit viscaur eh, runa ir par pārvaldību. Ja pārvaldība nav reāla, ja tā ir Eh, kondicionēta un attiecas uz eh, vēlēšanu periodiem, tad to ir jāpārskata. Bet jābūt noteikumiem, kas ir spēkā. Tāpat arī sekojiet lūdzu struktūrām un pārvaldībām eh, tās, tajās valstīs, kas nodarbojas, ko, ko, ko jūs pārvā, pārvaldāt. Kā jūs saprotat, es runāju šeit skaitā par savu valdi. Otrkārt, Ir laba ziņa, ka ir mazāk rekomendāciju nekā pagājušajā gadā jauniešu bezdarba ziņā. Es zinu, ka jauniešu bezdarbs, lai gan tas ir samazinājies, tomēr ir traģēdija. Treškārt, drošība un uh, fleksibilitāte. Uh, šeit tas nozīmē lielu valsts līdzekļu e, ieguldījumu, sekojiet tam. Un man ir pietrūkst mobilitātes risinājumu. Un mainīgumu šajā nevienlīdzīgajā dinamikā, kas apgraud, eh, eh, kas apdraud ekonomisko izaugsmi. Paldies tālāk, Marīza Matiesa. Paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir domāts komisāram Dombrovskim. Izteikšos ļoti īsi, jo eh, šķiet, ka netika uz, saņemt neviena atbilde jautājumos par sankcijām. Jūs sacījāt, ka komisija, kur vēlas garantēt pozitīvu komisiju eh, vidi, vai jūs uzskatāt, ka ir iespējams, ka komisija at, atšķirīgi izturas pret valstīm, kam ir pārliecīgs deficīts, kā komisijā? Uh, diskutē par sankcijām pret Spāniju un Portugāli, bet ne pret Franciju vai Beļģiju. Un, manuprāt, vienīgais izskaidrojums tam varētu būt, ka vai nu Eiropas komisijai ir priekšrocības valdībām un to politiskajām nokrasām, vai arī komisija ņem vērā valstu ekonomisko svaru. Jo, kā jūs sacījāt, ekonomis, pozitīvas ekonomiskās uh, vides veidošana uh, nenotiek, un es gribētu dzirdēt par sankcijām, un vai jūs varētu paskaidrot uh, kaut ko sīkāk par šo politisko barbarismu. Paldies, nākošais runātājs Ropes. Realitāte parāda ekonomiskās pārvaldības projektu Eiropā ar diviem ātrumiem. Vienā gadījumā tiek eh, piedāvāti izņēmuma režīmi, otrā gadījumā, kā Portugālei, tiek piemērota patiesa šantāža. Stingrās taupības eh, eh, politika un trojkas agresija ir palielinājuši uh, dabadzības eh, līmeni. Eiropā tāda ir 125 miljoni kopā. Tāpat tiek pārkāptas strādājošo tiesības, tiek privatizēta valsts pakalpojumi, tīpaši veselības aprūpē, un izglītībā. Mēs redzam, ka eh, samazinās patēriņš. Cik tālu komisija domā šādu politiku eh, piemērot valstīs eh, šādas prasības, kas ir pilnīgi neakceptējamas. Eh, Portugālē mēs uzstājam uz budžeta konsolidāciju un beigās valsts ir ar nenomaksātiem nodokļiem un a, miljārdiem eiro, kas ir jāmaksā kā soda naudas. Kā mums atrisināt šo su suverēnā parāda jautājumu? Vicepriekšsēdētājiem ir iespēja tagad atbildēt. Okay, uh, thank you. Labi, paldies priekšsēdētājiem. Par pirmo jautājumu. Par konverģenci. Jā. Konverģence ir kas tāds, kas nu, notiek visai labā ritmā. Bet, nu, diemžēl, konverģence ir zem bremzējusies. Viena no mūsu politiskajām prioritātēm ir atgūt šo konverģences procesu gan dalībvalstu vidū. Tas nozīmē arī konverģence dalībvalstu vidū, samazinot ienākumu atšķirības. Un te ir vairāki veidi, kā mēs to varam veicināt. Tādēļ arī Eiropas komisija izvēlas uh, šo benchmarking pieeju, labu paraugu prakšu apmaiņu lai strādātu konverģences eh, mērķa virzienā. Tālāk. Tālāk par pārvaldību, par rekomendāciju bezdarba jomā, jo īpaši jauniešu vidū, par šo elas drošību. Jā, Eiropas semestrī mēs piedāvājam mazāks, bet daudz koncentrētāks valsts specifiskās rekomendācijas. To arī pozitīvi atzīst uh, parlaments savos dokumentos. Tas nozīmē, ka, ja viss ir prioritārs, tad gal beigās vairs nekas nav prioritārs. Tādējādi tiešām uzmanīgi mums nācās uh, izvēlēties rekomendācijas un tās politiskās jomas, kur vēlamies noteikt šīs rekomendācijas. Izcēlām arī nodarbinātības un sociālos indikātors un tiem piešķīrām lielāku nozīmi šajā m, mm, politikas ciklā mm, jauniešu bezdarba apkarošana ir viena no mūsu prioritātēm. Komisija arī nāca klajā ar priekšlikumu. Tas bija viens no jaunās komisijas priekšlikumiem par to, kā veicināt, pātrināt jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu un jauniešu garantiju. Tālāk. Runājot par stabilitātes un izaugsmas pakti piemērošanu, gribu atgādināt, ka tas ir komisijas pienākums kā līguma uzraugam piemērot stabilitātes un izaugsmas paktu komisija ir pieņēmusi lēmumu atgriezties pie jautājumiem par 126. līgumu pāntu Portugāles un arī Spānijas gadījumā jūlijā, bet es nevaru tagad uh, aizteikties priekšā komisijas lēmumam, ko tā pieņems jūlijas sākumā. Es nevaru tādējādi jums sniegt vairāk detalizētas atbildes par šo. Tālāk jautājums par Franciju un Portugāli, par vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalību valstīm. Jā, šis ir ļoti nopietns jautājums. Kā jau to ir arī izcēlusi komisija vairāk kārt. Eiropas komisija piemēro stabilitātes un izaugsmas paktu Um, pamatojoties uz noteikumiem un pierādījumiem. Ņemam vērā arī politisko un uh, juridisko kontekstu, jo īpaši runājot par Franciju, piemēram, Francija ir jākoriģē nākamgad pārliek lielais deficīts zem 3% no IKP, un komisija, protams, uzrauga šo notikumu attīstību. Un arī skaitām Francijas budžetu 2017. gadam Beļģijas gadījumā. Beļģijā nav uzsāktā ar pārlieku lielā deficīta procedūra. Thank you, Commissioner Tyson. Paldies, Taisens kundze. Īsi no manas puses atbildēšu par eh, jauniešu bezdarbu. Skatot skaitļus, mēs redzam, ka ir uzlabojums Ja salīdzinām 2016. gada aprīli un 15. gada aprīli, mēs redzam, ka 495 tūkstoši mazāk ir uh, bezdarbnieku. Tad es domāju, ka tā ir laba ziņa, tā ir ļoti laba tendence, bet joprojām 4, 4 miljoni ir bezdarbnieki. Mums ir jāturpina, jāturpina arī piemērot jauniešu garantiju. Roka, rekomendācijās tas nemaz netiek minēts tik bieži, bet ziņojumu ievadaļā gan tas ir minēts. Mēs neesam aizmirsuši jauniešu bezdarbu. Uh, Mēs neesam nospieduši kādu uh, pauzes uh, pogu, nē, gluži otrādi tā ir mūsu prioritāte. Ja ir vairāk nekā 4 miljoni jauniešu, kuri meklē darbu, tad uh, tas ir 4 miljoni individuāli drāmu un šausminošu situāciju, jo šie cilvēki nevar normāli dzīvot par jauniešu garantiju. Mēs ņemsim vērā jauniešu garantijas rezultātus, mēs pātrinājām īstenošanu, arī palielinot Eiropas atbalstu finansējumu. Tas ir daudz palīdzējis atbalstīt vietējos projekts, un tad skatīsim, kāda ir situācija arī um, rudenī, kas būs jādara labāk un vairāk. Iespējams, ka būs nepieciešams vairāk naudas no vidustermiņa pārskata, bet nu zinām, ka mēs vēl neesam sasnieguši noteiktos mērķus. Lai nu kā struktūra reformas notiek, ir šī tranzī, šī pārēja um, uz darba tirgu un uh, dalībvalsts smagi strādā. Mēs kopā ar uzņēmiem strādājam arī kopā, lai izveidotu prakses, stāžus, uh, Strādājam ar uh, valsts nodarbinātības dienestiem, pašvaldībām. Bet, nu, protams, ir jārada šīs darba vietas, ir nepieciešams arī sadarboties ar uzņēmumiem, lai būtu partnerības, lai jauniešiem būtu iespēja stažēties arī atbilstīgi jaunajā jauniešu pakotnē. Paldies! Thank you. Liels paldies! Ernests Urtes un pusotru minūti. Thank you. Uh, my... Paldies, jautājums. Uh, mm, Dobros kungam attiecībā uz Spānijas budžetu savās rekomendācijās 9. martā. Tiek runa par pārlieku lielo deficītu. 5. punktā jūs norādat uz to, ka deficīta samazināšana bremzē reformas. Uh, kas tiek īstenotas tieši um, ienākumu nodokli. Es nezinu, nu, kurienes nāk šie aprēķini, vai jūs esat pats to veicis. Tālāk par šo pārlieku lielākā, lielo deficītu, vai jūs pārredzat arī scenāriju, kur Spānija turpina samazināt uh, nodokļus, vai ir iespēja to darīt? Tatjana Stanoka, the floor is yours. Vārds Čanaks kundzei. Jā, paldies. Mans jautājums ir par sociālām un ekonomiskajām konkrēti valstīm adresētajām iete, adresētajiem ieteikumiem. Dombrauts kungs, jūs teicāt, ka nākot klajā ar šīm rekomendācijām – jūs domājat par uh, sociālajiem aspektiem un nodarbinātības aspektiem ekonomikas kontekstā. Bet jums ir specifiski instrumenti, lai pārbaudītu to, kā šīs ekonomiskās rekomendācijas tiek īstenotas. Taču nav mehānismu, lai to pašu darītu nodarbinātības jomā. Un tas ir arī jautājums tā esens kundzei. Vai jums ir kādi priekšlikumi par to, kā pārbaudīt, kā šīs sociālās rekomendācijas tiek īstenotas no dalībvalstu puses? Un vēl viens jautājums, eh, kas ir ar to saistīts, proti, ko darīt tādā gadījumā, ja sociālās rekomendācijas eh, nonāk nu, no konfliktā ar ekonomiskajām eh, rekomendācijām. Tad, kad bijāt premjers 2009. gadā Latvijā, jūs, Dombrovs kungs, bijāt viens no pirmajiem, kas ievies taupības pasākums uh, Eiropas Savienībā, un jūs zinat, ka, eh, kā tas ietekmēja uh, vismazāk aizsargātos iedzīvotājs Latvijā no sociālā viedokļa. Paldies! Paldies, tagad vārds Marko Vāli. Paldies! Es Izteikšos arī kolēģis vārdā, tādēļ izteikšos garāk. Par pārvaldības tēmu es redzu, ka komisijas līnija ir visai skaidra par uh, šo vīrīgo, šo vispārīgo pieeju uh, par eh, taupības eh, īstenošanu, tas, kas notiek Francijā un citviet. Es domāju, ka pilsoņiem ir tiesības iestāties par savām tiesībām un eh, protestēt pret šīm tehnokrātiskām darbībām, kādas jūs īstenojat, un arī šī tā saucamie privā, saucamās privātās investīcijas Franc Itālijā, Grieķijā, ko īstenībā šīs investīcijas, ko saņem spekulanti, un Eiropas komisija vienkārši izlieks to neredzam. Uh, Tie ir eh, spekulātori, kas tad arī eh, pārvalda to, kas notiek Grieķijā, lai, un nevis lai veiktu investīcijas, bet lai samaksātu savus parādus. Lūk, apsveicu tiešām Eiropu ar brīnišķīgo šo jūsu plānu. Un jums vajadzētu klausā, klau, <coughs> uzklausīt Zervekīkungu, kurš ir eh, arī vācietis, intelektuāls, kurš saka, ka eiro nedarbojas, ir vienīgais vācietis. Uh, kurš to apgalvo un kurš arī saprot, ka eiro ir uh, valūta, kas ir saistoša 19 valstīm, ir milzīgi līdzsvara atšķirības. Un to visu rāda Vācijas uh, šis pārpalikums. Atkal būs uh, pārpalikuma rekords šogad. Un, uh, to visu varētu investēt uh, Eiropas ekonomikā. Nē, gluži pretējais notiek. Atkal tiek runāts par eh, fiscal capacity, kur atkal šī nauda tikai izd tiks izdota, ja tiks īstenotas reformas. Apsveic par šo. Man bija trīs minūtes. Jūs jau izteicāties divas minūtes. for my time. I can say I, really? just only because I was telling things that maybe. Jums ir pusotra minūte. Nē, grupai ir divi runātāji, trīs minūtes. Like other, so what... FDD ir tāda pat grupa kā citas, kādēļ es nevaru izteikties trīs minūtes. Brīnišķīgi. Jūs man pārtraucāt labi. Visi Itālijā to zinās. Dominiks Martens. Merci. Paldies. Nu, varbūt es atkārtošos, es rūpīgi ieklausījos jūs teiktajā, bet es domāju, ka jūs neskatieties uz problēmām no pareizā skatu punktu, un jūs drīzāk domājat par sakām, nevis par to, kur šīs problēmas ir radušās. Mēs te saskaramies ar konkurenci no tā dēvēto laukostu valstu puses ir vēl ļaunāk. Jūs radāt pašu savu sociālo dempingu uh, Eiropas iekšēnē - fleksi, uh, drošība, uh, strādājošo mobilitāte, brīva pārvietošanās precēm, pakāpojumiem un personām noved pie tā, ka bez šīs konkurences starp dienvidiem un ziemeļiem, kas jau bija Eiropā, tagad ir konku konkurence starp austrumiem un rietumiem, kas noved pie darba vietu uh, zušanas un bezdarba. Un uh, šajā pusotrā minūtē man būtu divi jautājumi katram no jums. Kā šajos apstākļos un kāpēc jūs turpinat vest sarunas ar ASV par TTIP? Uh, lai gan uh, ir skaidrs, ka ASV ra ražotā produkcija nogalinās Eiropas produkciju, un kā šajos apstākļos, kad mums ir 25 miljoni bezdarbnieku, 4 miljoni jauniešu, jūs uh, turpinat uzņemt ekonomiskos un politiskos bēgļus, imigrantus, uz, un uzskatat, ka tādējādi mēs gūsim kaut kādus ieņēmumus. Paldies! Tagad vārds Dambrauskungam. Uh, okay. Es... Uh, Paldies. Tātad pirmais jautājums par uh, Spānijas budžetu un, un um, privātu personu ieņēmumu nodokļu reformā. Arī mēs vēlam, Mēs uh, apzināmies, ka Spānijas gadījumā nebija iespējams samazināt šo budžeta deficītu, tāpēc, ka bija šīs te privāta personu ieņēmuma nodokļu reformas. Mēs jums varam sniegt arī tehniskāku izvērtējumu, ja šāda informācija ir nepieciešama, bet katrā ziņā tāds ir mūsu vērtējums. Tālāk, vai ir manevrēšanas iespējas šobrīd? Kā jūs zinat, komisija ir ieteikusi Spānijas gadījumā samazināt uh, valsts vispārējo uh, parādu par uh, līdz 3,7% šogad un 2,5% 2017. gadā neskarot tos lēmumus, kas ir jāpieņem uh, šīs te pārlieku lielu budžeta deficītu procedūras ietvaros. Tātad Spānijai ir jādomā par prioritātēm fiskālās politikas eh, ietvaros, un ja Spānija vēlas arī turpmāk samazināt privātu personu ieņēmumu nodokli, tas ir iespējams. Mēs šobrīd nediskutējam tik detalizēti eh, saturu budžeta saturu, ieņēmums izdevums budžetā. Mums ir tikai vispārēji ieteikumi dalībvalstīm pārnest šo uh, nodokļu slogu no uh, darba spēka, jo īpaši maz apmaksā darba spēku uz citiem uh, faktoriem, tātad uh, patēriņš, īpašums, kapitāls, uh, zaļie nodokļi. Uh, Tā tad viss ir atkarīgs no vispārējā konteksta un privātu personu nodo, ieņēmuma nodoklis tikai viens no šiem elementiem. Tālāk par sociālās, fiskālās un ekonomiskās politikas apsvērumiem un nodarbinātības apsvērumiem. Šobrīd mēs cenšamies domāt par jaunu līdzsvaru, ņemot vairāk vērā sociālos un nodarbinātības apsvērumus. Starp citu, tā tas bija arī Latvijas gadījumā. Mums bija jāizteno ļoti sarežģīts piemērošanās programmas, bet par spīti tam mēs ieviesām papildus eh, sociālās drošības tīklu, lai tiktu galā ar sociālajām sakām, kādas varētu būt šai krīzei. Tālāk jautājums par vispārējo politikas attīstības virzienu un taupību, te es vēlētos vēlreiz uzskārt, ka fiskālā situācija Eirozonā jau šobrīd ir eh, drīzāk ekspansīva. Tas nozīmē, ka eh, budžeta deficīts eh, palēnās, un, protams, ka mēs zinām, ka situācija ir atšķirīga, ja salīdzinām dalībās savā starpā. Tālāk. Jautājums par Vācijas pārpalikumu. Arī to risinam savās uh, rekomendācijās konkrēti valstīm. Proti, iesakam, ka Vācija varētu tikt galā ar ekonomiskā līdzsvaru trūkumu, lai uh, stimulētu investīcijas un ekonomikas pieprasījumu pusi. Tad jautājums par brīvu pārvietošanos, darba spēka kapitāla un pakalpojumu un preču pārvietošanos. Jā, šīs, eh, šī trīs, eh, šīs trīs brīvības ir pamatā iekšējiem tirgum un komisija arī turpmāk aizstāvēs šo brīvību, cenšoties novērst trūkums, eh, proti ļaunprātīgu šo aspektu izmantošanu. Tālāk, sarunas par TTIP, jā, mēs tik tiešām tās turpinam. Tā ir viena no prioritārajām sarunu jomām, tirzniecības jomā, un mēs te jau redzam taustāms, eh, re, mēs redzam, ka te varētu būt taustām rezultāti apus Atlantijas okeānam, īstenojot TTIP. Tālāk bēgļu krīze. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, varbūt eh, tas nav īsti vietā mūsu šās dienas debatēs bet, protams, Eiropas Savienības pienākums ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Vienlaikus ir svarīgi nošķirt bēgļus un ekonomiskos imigrantus. Un ir jānostiprina Eiropas Savienības ārējās robežas. Tā ir daļa no mūsu uh, darba, cenšoties tik galā ar bēgļu krīzi. Paldies. Paldies, un tagad vārds komisārai Taisonai. Ļoti īsi, jo, manuprāt, valdes jau atbildēja uz lielāko daļu no jautājumiem. Es gribēju atbildēt attiecībā uz bēgļu uzņemšanu. Kāpēc Orga Eiropā mēs organizējāmies? Jo eh, tāpēc, ka pastāv morāli un sirdsapziņa. Un mums ir gan uh, Eh, likumiska, gan arī morāla atbildība un pienākums uzņemt tos, kuri meklē aizsardzību, lai glābtu savu dzīvību. Un es uzskatu, ka ar 500 eh, miljoniem iedzīvotāju mēs esam spējīgi uzņemt dažus tā, tos, kuri meklē palīdzību. Es domāju, ka mēs tāpat kā daudzi citi dara to pasaulē. Mums ir jāuzņemas savu atbildību un jāuzņemas uh, daļa šo cilvēku, kuri ir tik tiešām bēgļi. Es uh, domāju, ka tas mums ir jādara ne tikai tāpēc, ka mums ir starptautiski nolīgumi, bet arī tāpēc, ka mēs vēlamies palīdzēt cilvēkiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga. Par tētipu es gribēju bilst dažus vārdus, bet valdis jau atbildēja šo jautājumu daļu, līdz ar to es uh, savu atbildi esmu beigusi. Paldies, Bernārs Manovs, pusotru minūti. Paldies, e, priekšsēdētāji, nesot klāt Moskavisi kungam, vēlos uzdot jautājumu vicepriekšsēdētājam Dabrovskim. Jūs ieteikumos Francijā norādīja tā mūsu fiskālās sistēmas specifika e, fiskālā nasta neņem vērā produktivitāti un būtu pārāk labvēlīga pat, eh, patēriņam. Jūs nosodāt mūsu ģenerālo nodokļu kodeksu. Un jūs aicināt vispārīgi palielināt PVN, kā arī atcelt eh, samazinātos nodokļus un eksonerācijas. Bet Francijā, lai vienkāršot, ir jāsamazina likmes un jāpaplašina nodokļu eh, bāzē. Kur jūs gribat eh, nonākt? Fiskalitāte ir pēdējais nacionālās suverenitātes bastions. Vai jūs vēlaties izveidot līdzīgi Baltijas valstīm vienotu likmi, eh, kas ir neefektīva ekonomiski? Es domāju, ka komisijai savu deksmi ir jābremzē tajā, ka tā vēlas importēt citās valstīs savu skatījumu. Vajag pietiekami cīnīties pret eh, izvairīšanos no nodokļu eh, nomaksas. It īpaši tas attiecas uz digitālajiem uzņēmumiem, lai tie maksātu nodokļus eh, tajā vietā, kur tiek gūta peļņa. Vai jūs vēlaties ar to visu likvidēt eh, no, eh, fiskālo savienību. Paldies, nākošais Ludvigs Nīdermājers. Paldies eh, šorīt. Šajā pašā zālē mēs uzklausījām Eirobu grupas priekšsēdētāju par fiskālo noteikumu stiprināšanu. Un likās, ka mēs atgriezāmies laikos, kad muļķīgs pakts tika nomainīts ar mazliet saprātīgāku paktu. Mēs ar to nelapojāmies. Šodien mēs runājam par valstīm specifiskiem ieteikumiem, un mēs redzu, ka 2012. Eh, gadā eh, procenti pār eh, rekomendācijām un progresu uh, apliecina, ka šis progress ir neliels vai daļējs. Vai jūs uzskatāt, ka komisāra prāt pašreizējais fiskālais ietvars, kas apstiprināts pirms pāris gadiem, darbojas? Un vēlos atgādināt, ka reformas attiecībā uz atbildīgām politikām tā nav apsēstība, bet ir nosacījumi pozitīvai nākotnes attīstībai. Otrais jautājums. Esmu Uh, apulsis um, uh, valstu specifisku uh, ieteikumu sakarā. Es redzu, ka šajos ieteikumos rekomendāciju Eh, skaits nav konsekvents. Es vēlos dot vārdu tagad eh, Romānā. To mm, mm, nai paldies priekšsēdētāji. Eh, komisārkungs, komisārkungs. Ļoti pozitīvi uzklausīt jautājumu, saņemt atbildes uz jautājumiem no pirmajām rokām, un Eiropai ir jābūt visspēcīgākajai pasaules ekonomikai, var tam piekrist. Šīs vēlmes, kas izskanēja objektīvi, ir iekļautas daudzos dokumentos mēs esam izveidojuši dažādas dienestas, un vai mēs tos varēsim īstenot. Man ir tāds iespējas, ka atsevišķi dokumenti ir tikai palikuši uz papīra dalībvalstu e, iesaistīšanās stabilitātes paktos un reformās ir tīri uz papīra. Vienmēr rodas problēmas tad, kad vajag īstenot saistības, ko mēs esam uzņēmušies. Vai šeit ir runa par taktiku, vājām valdībām, vai šeit ir runa par kaut ko, ko esam plānojuši, un tas pats attiec arī uz Sloveniju reformas, kas bija jāizteno, netiek īstenotas. Nav konkrētu mēru un pasākumu. Un mans jautājums ir, ja mēs vēlamies, lai dalība valsts rieģē, ne tikai mana valsts, bet citas, un ja mēs vēlamies, lai tiktu ņemtas vērā šīs rekomendācijas, ir jāatrod receptes, lai saprastu, ko darīt, ja dalība valsts nerieģē. Un mans jautājums ir vai mums ir iespēja izdarīt spiedienu uz dalību valsti, lai tā nopietnāk īstenotu reformas. Paldies, atbildēju vārds vicepriekšsēdētājiem Dombrovskim. Paldies, priekšsēdētāji, pirmkārt par valstīm specifiskiem ieteikumiem pār taksāciju Francijai. Lai nebūtu pārpratumu, nolasīšu samazināt eh, nodokļus ražošanai un paplašināt nodokļu bāzi patēriņai tīpaši eh, PVN. Un citus eh, pasākumus kas ir jāizteno līdz 2016. gadam. Es domāju, ka mēs saprotam, ka nav ieteikumu par to, vai tam jābūt, vai nodoklim jābūt progresīvam vai vienlīmeņa. Un šie ieteikumi atbilst vispārīgām komisijas vadlīnijām, un kā jūs sacījāt, tas ir, lai pārceltu tu nodokļu bāzi no um, darba uz nodarbinātības uz citiem pamatiem visvairāk uz patēriņu. Mēs to iesakām Francijai, arī citām valstīm, protams, ņemot vērā specifiku Francijā. Tālāk par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu e, nomaksas. Es to norādīju ievadvārdos, un komisija nāk klajā ar vairākiem priekšlikumiem, un jau to ir darījusi. Šis jautājums ir visai augsti mūsu prioritāšu sarakstā. Tālāk par valstīm specifisku rekomendāciju ieviešanu. Šis jautājums attiec arī uz komisiju. Mēs esam redzējuši ierobežot vai nelielu progresu šo rekomendāciju ieviešanā, un mums ir vairāk jāiesaistās darbā ar dalību valsti, lai šo īstenošanu uzlabotu. Taču atkārtoju vēlreiz, ka nav specifisku piespiedu pasākumu kas ir saistīti ar valstīm specifiskām rekomendācijām. Ir atsevišķi gadījumi par makroekonomisku nosacījumiem, kas var tikt izmantoti un piemēroti, lai efektīvi iztenotu CSR. Taču komisijas nodoms nav nākt klāt klajā ar sankciju kādiem mehānismiem, kas būtu saistīti ar valstīm specifiskiem ieteikumiem. Mēs uzskatām, ka šie ieteikumi ir dalību valstu interesēs un tuvāko gadu laikā arī tiks izmantoti pieeja ar kritēriju noteikšanu un arī šajā gadījumā, kā jau tas ir norādīts pēc priekšsēdētāja ziņojumā, lai šie kriteriji būtu juridiski saistošāki, bet šim nolūkam mums vēl ir nepieciešamas plašākas diskusijas un arī līdz likumdevēja piekrišana. Tālāk par cēsaru tik tiešām ir gadījumi, kad CSR attiecas uz vairāku politiku. Uh, uh, jomu. Tāpat ir arī tādi cēsari, kas attiec uz mazāk politiku jomām. Paldies, vārds komisārei Taisenai. Paldies, priekšsēdētājs izteikšos ļoti īsi par cēsari. Vai to būtu vairāk vai mazāk, es varētu atbildēt Nēdermaļer kungam. Cēs, er tika um, sagrupētas pirms agrāk un tiek sagrupētas tagad par progresu dalību valstīs par struktūrālām reformām. Mēs neskaitām tikai dalību valstu atskaites, mēs arī runājam pār reāli, uzskatām reāliem, reālus skaitļus. Lai kur mēs varam progresu izmērīt, un arī valdes tikko atsaucās uz um, uh, fondu izmasojumu uz makroekonomisko kondicionalitāti un arī mūsu budžeta tēriņu, uh, tēriņiem, kas ir uh, uz rezultātu orientēti. Mēs pieprasām rezultātus, atbalstām struktūrāls reformas un sagaidām, ka nākotnē tas dos aizvien vairāk reāls rezultātus. Paldies, Pervanš Beresa. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, komisārs kundze, mans jautājums ir adresēts Dombrovska kungam. Vispirms jau komisija. Uh, jāstrādā eh, ar Eirozonas dimensiju, katru gadu prezentējot situāciju Eirozonā. Nu, bet es gribētu zināt, kā jūs šo dimensiju ņemat, ņemat vērā, kad izstrādājat valsts specifiskās rekomendācijas, jo nu, ideja ir tāda, ka ir jābūt interakcijai starp dažādu valstu ekonomikām. Un es arī gribētu painteresēties par procedūrām, kas attiec uz makroekonomisko līdzsvaru trūkumu, vai komisija vispār ņem nopietni, uztver nopietni šo procedūru. Un komisija, kas grib vienmēr piemērot pilnīgi visus noteikumus, vai nu šis noteikums, par ko ir balsojis Eiropas parlaments, vai šis noteikums tiek piemērots, un ja jā, tad kā jūs varat paskaidrot, ka valstis, kuras vairākus gadus pēc kārtas ir zem noteiktās procedūras sliekšņa, ka netiek šais valstīs darīts nekas vairāk, nekas netiek prasīts no šīm valstīm un ka visi tiesību akti netiek piemēroti. Es nesaku, ka tagad visi ir jāsoda un jāsankcionē. Es vienkārši saku, ka jā, šādi noteikumi pastāv. Es sapratu, ka tie noteikumi pastāv, lai viņus piemērotu, vai tagad komisija ir izvēlējusies kādu citu pieeju ka tiek iz, piemērot tikai atsevišķi noteikumi, nevis visi stabilitātes paktu noteikumi. Paldies. Javi Lopes. Paldies. Pārsteidzoši, ka mums ir šādā komplacenta uzklausīšanās šajā situācijā ar mm, bezdarbu, ar inflāciju tuvu nullei, ar nevienlīdzībām, kas mm, Eh, kas ir visur un eh, bezdarba līmeni, izaugsmes trūkumu. Un tad, kad mēs redzam, ka fiskālie mērķi, ko mēs esam noteikuši pēdējo gadu laikā attiecībā uz eh, algu mērenību, vienmēr ir bijuši deflacionistiski pasākumi. Uh, Es brīnos, um, mēs priecējamies, ka neesam um, uh, iekslīguši trešajā recesijā piecu gadu laikā, bet tas nav pateicoties komisijas, bet Eiropas centrālās bankas darbam. Ir tiesa, ka mēs maksājam par ekonomiskās krīzes sekām, bet mēs neesam no recesijas atveseļojušies. Un ja mēs visi daži pieliekam pūliņus Uh, uh, algu mērenībai, bet citiem algas paliek augstā līmenī, tad kas uh, notiek? Konsolidācija, vai tā darbojas, un vai fleksibilitāte, kas tiek piešķirta darba tirgiem, ir ar atbildi, ka notiek uh, algu līdz uh, vienlīdzīgošanu. Spānijā no de, desmit jauniem darba līgumiem deviņi ir pagaidu līgumi. Thank you, Ivana Maletik. Maletik. Are you representing her? Yes, I'm. Es pārstāvu Maletiču kundzi. Dombrovskis, uh, Andīs Alekene. Man būtu jums jautājums, Dombrovska kungs, uh, uzdošu Nīderlandiešu valodā. Uh, Dēzemplum kungs eh, šorīt eh, runāja par to, ka Eiropas komisija nu, nevar eh, īstenot noteikumus pilnībā, tas nedarbojas 5. gadā, tas nedarbojas tagad, par spīti 6 pakai, 2 pakai, tad mums ir nepieciešama jauna pakotne. Oktobra paziņojumā komisija piedāvāja vairākus pasākums, piemēram, palielināt šo national ownership uh, par uh, rekomendācijām, lai rekomendācijas būtu arī koncentrētākas, lai būtu lielāks dialogs, pēc iespējas ātrāk. Uh, nacionālās konkrētspējas valdes visās dalībvalstīs. Es atbalstu jā, šos pielāgojumus, bet uh, varbūt ir nepieciešami kādi mudinājumi. Piemēram, lai struktūra reformas sasaistītu ar uh, piekļuvi struktūra fondiem vai eiro obligācijām, kas uh, kā tiks sasaistīts ar ļoti striktiem budžeta noteikumiem. Uh, Kamēr komisija nebūs iespēja piemērot šos noteikumus ekspost, ir jāatrod alternatīva. Tad um, kādas finanšu mūdinājumi būtu vispotenciālākie? Paldies, Tomas Mans. Jā, finank. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Man būtu jautājums Marijanai Taisenai. Šajās, šajos konkrēties valstīm adresētajiem ieteikumiem teiks, ka imigrācija ir novedusi pie uh, vairākām sekām Eiropas Savienībai. Uh, īstermiņā uh, komisija rēķinās ar to, ka mums būs lielākas izmaksas, bet ilgtermiņā, protams, tas viss ir atkarīgs no tā, vai šie imigranti arī uh, iesaistīsies nodarbinātības tirgū. Mums ir bijuši arī ziņojumi šeit Eiropas parlamentā, mūsu viedokļi bija atšķirīgi, bet sākotnēji Mēs neiedavās vienoties tālāk, bija liels skaits um, kompromisu grozījumu. Mēs vienojāmies par to, ka mums ir nepieciešams panākt to, lai šie mm, cilvēki tiktu iesaistīti darba tirgu. Mēs vienojāmies arī par to, ka mēs nedrīkstam samazināt minimālās algas attiecībā uz imigrantiem, tātad pamat noteikumiem ir jāpaliek spēkā. Un mēs arī teicām, ka mēs eh, vēlētos, lai tiktu palielināti līdzekļi sociālajiem fondiem. Citi teica, ka mēs eh, vēlamies. Um, uh, citus fondus, bet es teicu, ka mums jau ir šāds fonds imigrācijai, vairāk nekā 3 miljārdi ir pieejami šī fonda ietvaros, un es domāju, ka varbūt mēs tādējādi dosim nepareizo signālu, ja mēs uh, piešķirsim vairāk līdzekļu imigrantiem, bet citiem sociālajiem, sociālpolitiskajiem pasākumiem neko konkrēti nepiešķirsim. Tātad jautājums, vai uh, komisija piekritīs tam, uh, ka mēs vēlamies vispirms šos līdzekļus izmantot, uh, izmantot tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, vai arī mēs vēlamies īpašu fondu šim nolūkam. Paldies! Thank you! Paldies! Marijas kungs. Θέλω να ρωτήσω, I would like to put a question for Mr. Dobrovskis. I will speak. Paldies. Jautājums Dobrovskis kungam. Grieķu valodā izteikšos. Es uzklausīju jūsu priekšlikumus Un Jūs spītīgi ejiet vienā un tajā pašā virzienā, jūs piemērojat to recepti, kas ir izgāzusies 40% grieķi dzīvo zem nabadzības sliekšņa, pusotras miljons ir bezdarbnieki. Arī pēc spīti trešajām memorandumam, bet uh, joprojām tiek uzspiesti jauni taupījumi pasākumi. tiek mazināti arī ienākumi reālajā ekonomikā. Parādi jautājums nav atrisināts, un tas viss rada problēmas Grieķijas ekonomikai. Sekoši jautājums, ko jūs darīsiet ar visiem šiem bezdarbniekiem? Kā risināsiet šo situāciju? Esam sasnieguši jauniešu bezdarba rekordu 50%. Ir bezdarba rekords, kā jūs risināsiet bezdarba problēmu Grieķijā pavisam konkrēti jo mm, jaunieši sagaida risinājumu, un es neko nedzirdēju, neko konkrētu, kas uh, eventuāli varētu novest pie kāda risinājuma. Jo ar pasākumiem, ko jūs piedāvājat, varbūt pēc desmit gadiem būs kāds risinājums, bet desmit gadi tas ir ārkārtīgi ilgi. Tas ir ļoti ilgs laiks, eh, kamēr Grieķijas tautai vajadzēs eh, ciest no šīs smagās taupības politikas. Liels paldies, Marko Vallī! Jūs būsiet vienīgais, kurš varēs uzdot otru jautājumu. Par spīti jūsu politiskās grupas lēmumam to nedarīt, bet nu labi vērts jums. Grācijums. Paldies, jā, atvainojiet Es sapratu, ka ir arī kāds pārpratums bijis. Lai nu ko. Lai nu kā. Tātad tās, ko teica arī Pervenš Bērēs, ir jā. Ja jārīkojas ļoti strikti un nevis tikai tā, kā lemj Vācija un iespējams tagad arī Maskovisī slēp Francijas kontus, lai varētu uzbrukt kādai citai valstī. Šie noteikumi nestrādā, tas viss ir jāpārskat, mēs zinām, mums ir kopīga valūta, jāizveido kompensāciju mehānismi, kas strādā. Uh, no valstīm, kur ir pārpalikums, šīm valstīm ir jāinvestē kopīgā ekonomikā. Ja šie noteikumi tā nestrādā, tad uh, ir jāspēr solis atpakaļ šajā, vienu, šajā monetārajā savienībā. Tas rada milzīgu līdzsvaru atšķirību un bezdarbu. Tas ir skaidri, tā ir skaidra nostāja. Ja mēs turpinam, neko nemainām, tad rezultāti būs vēl trakāki. Thank you. Paldies. Vārds vicepriekšsēdētājiem Dobrovska kungam, lūdzu. Thank you. Uh, uh. Labi, paldies priekšsēdētāji. Vispirms jautājums par šo Eiropas dimens, Eiro dim, dimensiju. Šajā Eiropas semestra ciklā mēs lielāku uzmanību pievēršam Eirozonas dimensijai. Šī iemesla dēļ mēs arī pātrinājām Eirozonas rekomendāciju publikāciju. Uh, lai Eirozonas dalību valstīm būtu iespēja to visu ņemt vērā, tad, kad tās izstrādās uz nacionālā reforma programmas. Tas ir arī atspoguļos valsts specifiskajās rekomendācijās. Un Eirozonas valstīs. Lūk, tāda ir loģika. Kāda ir ieviestas izmaiņas semestrī? Makroekonomiskas atšķirību procedūras. Uh, Es pilnībā piekrītu šeit jūsu paziņojumam par to, ka jā, noteikumi ir, lai tie tiktu piemēroti, un tas attiec uz visiem noteikumiem, un, protams, arī šīs dienas debatēs viedokļi par šo atšķiras. Tālāk specifiski runājot par valstīm, kuras ir, kuram piemērot šīs līdzsver atšķirība, līdzsver trūkuma procedūras pārlieku lielās makroekonomiskas līdzsvera atšķirības. Visās šīs valsts, kurām ir šāda situācija, tās tiek īpaši monitorētas, uzraudzītas. Tām ir arī izsūtīts ļoti specifisks uh, rekomendācijas. Īpaši uzraudzība ir šo rekomendāciju īstenošanas jomā. Tālāk ir jautājums par uh, Eirozonas ekonomiku. Tad 1,8% izaugsmē uh, Eiropas Savienībā būs novērojama šogad un infrastruktūras, uh, fiskālā atbildība, struktūra formas ir tie elementi, kas arī stiprinās uh, ekonomisko atgūšanu veicinās to. Tālāk jautājums par šo agresīvo fiskālo konsolidāciju. Mēs te nevaram runāt par agresīvu fiskālu konsolidāciju tādā situācijā, kur ir uh, šīs paplašinātās uh, fiskālā situācija. Jautājums par par šo um, burkānu un pātagas uh, loģiku. Kā jau es teicu, uh, par rekomendāciju īstenošanu uh, vairāk jāiesaista valdības, parlamenti, sociālie partneri Koheizija valstu jomā jāpastāv šī makroekonomiskā nosacītība, kas var eh, arī sniegt iespēju izmantot ES fondus, lai efektīvi risinātu valstu specifiskās rekomendācijas. Jā, bet tieši šo rekomendāciju īstenošana būs tā, uz ko īpaši mēs koncentrēsimies šogad, kā arī nākamajā ciklā. Mēs arī uh, izvērtējam to, kā um, to padarīt efektīvāku. Tālāk jautājums par Grieķiju. Nu, runājot skaidri, runājot par Eiropas semestru, semestri un specifiskajām rekomendācijām, Grieķija uh, tur nepiedalās, jo Grieķija ir problēma valsts. Un līdz ar to eh, tā nav iekļaut šajos vispārīgajos uzraudzības mehānismos. Bet viss ir atrunāts šajā sapratnes memorandā. Arī nesen arī apmainījāmies ar viedokļiem par Grieķijas programmas situāciju. Var tikai atkārtot, ka programma ir palaista. Varam sagaidīt, ka Izaugsme Grieķijā varētu notikt jau pat gada otrajā daļā, otrajā pusē par parādu. Zinām, ka Eiro grupa ir vienojusies par to, ka e, tiks risināt Grieķijas parāda ilgtspējība, tiks e, analizēti īstermiņa, ilgtermiņa pasākumi. Grieķijas iestādes eh, ir īstenojušas reformas arī jau pagājuši gadu, un šīs reformas ir palīdzējušas atgūt Grieķijas ekonomikā konkurēt spēju. Tad mēs varam sagaidīt, ka Grieķija piedzīvos eh, darba vietu radīšanu un izaugsmi. Tas ir arī viss programmas mērķis, tas ir arī tas, kas ir vajadzīgs Grieķijā. Tālāk par uh, tegušā konta pārpalikumu Grieķijā. Vācijā, pareizāk sakot, uh, piemērot šī pārlieku lielā um, aplikuma procedūra, tas ir, tā ir pirmā rekomendācija Vācijai, lai varētu nodrošināt ilgspējību ar infrastruktūrās inovācijas pētniecībā, izmantojot pieejamo fiskālo telpu un privatizējot šos tēriņus, kā arī risināt nepietiekamās investī, valsts investīcijas. Nu, tāds rekomendācijas izmantot uh, pieejamo fiskālo telpu, lai stimulētu investīcijas. Thank you. Uh, Commissioner Tyson. Paldies, Taisens kundze, vārds jums. Paldies. Vispirms atbildēšu uz Lopes kunga jautājumu par darba tirgus segregāciju. Spānijas gadījums. Arī tas viss ir Spānijas ziņojumā, bet arī apsvērumos jo pirms krīzes Spānija bija tā dalība valsts, kur uh, bija vairāk tā saucamo netipisko darba līgumu nekā vidēji Eiropā. Mēs zinām, ka ir ieviestas reformas, taču ir nepieciešams uh, apkopot vairāk informāciju par jaunākajām reformām. Uh, Arī prasījām informāciju par follow-up pirms uh, nākām klajā ar kvalitatīvu analīzi un uh, veiktu nepieciešamos komentārus, izstrādāt valstu specifiskās rekomendācijas, bet nu ir prieks, ka jau reformas ir uh, īstenotas, piemērotas un ka tas viss iet šai virzienā pār uh, Tomas Mana kunga jautājumu migrācija bēgļi. Jā, Sākumā, protams, tas maksās naudu, jo cilvēki ir jāintegrē, viņi nāk ar, ar, ar savām problēmām, ir jāatrod viņiem mājas un tā tālāk tā bija joprojām, bet pēc tam ja notiks laba bēgļu integrācija, kā mums tas ir jādara ar citiem trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas uzturas mūsu valstīs, tad mēs gūsim panākumus un tad jādara labāk nekā agrāk. Raugoties trešo valstu piedarīgo integrāciju, piemēram, ja raugāmies uz izglītības līmeņiem vai sieviņu situāciju darba tirgu, mājokļu tirgu, tad mēs redzam, ka šiem cilvēkiem ir mazāk iespēju nu, vai izmanto šīs izpējas vai nē, tas viss ir atkarīgs no viņiem, bet uh, tas ir arī iemesls, kādēļ pagājušajā nedēļā nācām klajā ar trešo valstu valsts piedarīgo integrācijas pakotni. Tie ir tie, kas jau ir šeit, un arī jaunpienācējiem, tas attiec arī uz bēgļiem. Nu, lūk, jāstrādā vairākās frontēs, ir viņi jāintegrē. Tas ir sociālās integrācijas vārdā, kohēzijas vārdā. Uh, jāintegrē viņi pēc iespējas labāk un pēc iespējas ātrāk. Vai mums ir pieejama nauda? Mums ir šeit atbalsts. Komisija, mēs atradām naudu, lai maksātu 100 tūkstoši uh, uh, uh, tieši saistas apmācību nodrošināt. Arī, protams, dalību valstīm ir jāspēlē sava loma, jāsniedz savus ieguldījums. Dalība valstis var izmantot FEAT fondu, lai risinātu steidzamās vajadzības un ISF arī, lai vēl finansētu apmācību, iekļaušanu darba tirgu. Jo no paša sākuma mēs aicinājām Um, aģentūrām nacionālajās dalība valstīs ne tikai paskaidrot, kā var mm, piekļūt šai naudai, izmantot to, bet lai arī varētu mācīties viens no otra, sagatavojam tagad vadlīnijas, lai dalība valsts varētu mācīties no paraugu prakses un rādzīt, kā viņas varētu uzlabot savu darbību. Vairāk pieejamās naudas izņemums var būt valoda apmācības kurs un tā tālāk. Protams, ka mums ir jāsadzīvot to budžetu, kāds nu mums ir. Es nesagaidu, ka būs vairāk naudas ESF. Viss atkarīgs, kas notiks ar struktūru fondiem vidustermiņu pārskatā, bet nu, tas nav tik vienkārši. Pirmā lieta, kas mums ir jādara, jārauga, kāds ir mūsu prioritātes. ESF mēs varam atvēlēt naudu, lai atbalstītu bēgļu integrāciju visās dalībvalstīs. Paldies! Thank you all. Lielas paldies jums visiem par piedalīšanos šajās debatēs. Protams, ka mēs visi vēlamies ekonomiski efektīvu Eiropu, bet mēs vēlamies to izmantot ar vienu nolūku proti, lai radītu eh, darba vietas un nodrošinātu sociālu integrāciju un nodrošinātu labāku nākotni jauniem cilvēkiem. Un, protams, arī gados vecākiem cilvēkiem. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šiem jautājumiem arī nākotnē. Lielas paldies ikvienam par pienesumu. Jauku vakaru! I think we did describe it.